Bonjour, on va attaquer. Esiet sveicināti, mēs tagad skatām 11. darba kārtības punktus, darba nosacījumi jomās ar augstu eksploatācijas risku. Ļoti kritisks un svarīgs temats, ņemot vērā notiekošo. Un šodien mums ir tas gods uzņemts mūsu vidū, un atvainojiet, ja es sagrozu vūsu vārdus Brukērkungu, kurš esat pasniedzējis Leidens Universitātē Nīderlandē. Tālāk uh, Outa Egi, kas ir no uh, Spānijas arotbiedrībām. Nākošais mūsu viss ir Albens Dierings no cilvēktiesību organizācijas no Vīnes un Giuseppe Juliano, kurš ir ekosoka loceklis. Šodien mēs varam klausīties tulkojumu visās valodās, izņemot bulgāru, maltiešu, horvātu. Un ik vienam no runātājiem mēs dosim aptuveni desmit minūtes runas laiku. Pēc tam Būs jautājumu atbilžu laiks no deputātu puses, un, protams, tad mēs redzēsim, vai ir deputāti jautājumi, jo vismaz daži no viņiem šodien ir klāts. Bet tagad bez kavēšanās es dodu vārdu Brukērkungam. Jautājums no zāles. Esiet sveicināti visi, viens apsvērums. Šī bija domāta, ka eh, publiska uzklausīšana, kurā eh, bija domāts, ka piedalīsies mūsu eh, kolēģi deputāti Eiropas parlamentā, un es atvainojos jau savlaicīgi visu vārdā. Es domāju, ka, ka šī ir Šī ir vieta, kurā mēs runājam par nopietnu problēmu, kurā mums kurā mēs runāsim ne tikai par rezolūcijām, bet es tik tiešām būtu vēlēsies dzirdēt par reālo situāciju dalību valstīs un kā to uzlabot. Padomājiet par Itāliju, kur ir cilvēki, kas dzīvo praktiski verdzības apstākļos, ir cilvēki, kuri to neizdzīvo, neiztur, strādājot nosacījumos bez tiesībām un tas ir vairāk nekā ciešanas. Un atvainojos to vārdā, kuri nav ieradušies eh, Laura Džēs pilnībā atbalstu jūsu viedokli un kā šīs sanāksmes eh, Papildu priekšsēdētājs, es atvainojos citu kolēģu vārdā, tas nebija paredzēts, man 15.30 ir jādodas strādāt vēl citā komistijā, kas ir e, cīņa pret terorismu. Es saprotu, ka šis temats ir ļoti svarīgs, e, eksploatācija darbā pastāv Francijā, Itālijā, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet tagad es došu vārdu Brokērkungam. Um, thank you very much, Mr. Chairman. Um, Paldies, priekšsēdātāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uzstāties par šo diezgan eksotisko tēmu. Ziemeļkorejas darba ņēmēju eksploatācija Eiropas Savienības darba tirgumu šai tēmai es un kolēģi esam veltījuši pēdējos trīs gadus, bet uh, mēģināšu īsi par to pastāstīt uh, trijos uh, galvenajos blokos. Nu, pirmais bloks vai punkts - visi šie darba ņēmēji šķiet ir legāli. Ir ieceļojuši legāli Eiropas Savienībā. Viņām ir vīzas, darba atļaujas, Nu, tas, principā, tam vajadzētu apkarot šo eksploatāciju, bet tas nenotiek. Viņi ir uh, legāli, uh, bet uh, Eiropas Savienība, tātad mēs pētījām situāciju Polijā lielākoties, bet runa nav tikai par Poliju. Viņi cenšas pielāgoties vietējiem apstākļiem un te gan apakša um, uzņēmēji darbojas, gan uh, tādi apšaubāmi līgumi celtniecības jomā par šo darbinieku kopējo skaitums nevaru jums pastāstīt, mēs to vēl neesam varējuši noteikt, jo mums nav pieejama dalība valsts statistika. Mēs gan to pieprasījām, bet dalība valstis mums to nav iedavušas. Šie Ziemeļkorejas darba ņēmēji, kā es teicu, legāli uzturas ēs, un tas sarežģīja situāciju. Jo eh, te viņi strādā gan eh, krau, kā krāvēji, kā, kā apakšu uzņēmumos, tā arī riska um, kapitāla uzņēmumos, un dažreiz Viņi arī pieprasa un saņem Eiropas Savienības um, mm, subsīdijas. Nu, tas ir tie uzņēmēji saņem subsīdijas un pēc tam eksploatē šos Ziemeļkorejas uh, darba ņēmējus. Mm. Mm, grūti ir, um, acīm redzot, dalībvalstīm vienoties uh, ar kompetentajām iestādēm. Uh, Ziemeļkoreja. Mm, Ziemeļkorejas nostāja ir tāda, ka viss, kas notiek ar šiem darbiniekiem Eiropas Savienībā, eh, ir pilnīgi legāli. Nu, tur sistēma ir diezgan tāda diktatoriska, un, un eh, cilvēki tiek kaut kur nosūtīti. Tas notiek legāli, bet, eh, bet kad viņi ierodas, tad viņiem tiek atņemta pasa, netiek iedotā nauda, viņi nekad nav redzējuši līgumu. Uh, Viņam jāstrādā 12-16 stundas dienā, viņi to arī dara, neprotestē. Ja viņam saka, ka piekļuves internetam nebūs, viņi nevar izlasīt jaunumus, viņi nevar runāt ar vietējiem iedzīvotājiem, nekas nenotiek, un tad viņi paliek uh, tajā grupiņā, kuru viņi ir uh, ieceļojuši, viņi ir ārkārtīgi labi darbaņēmēji, viņi nekad nesaka nē. Ne Viņiem pat nav konta bankā, un viņiem pat nemaksā. Viņiem dažreiz iedod naudu cigaretēm un alum, un mm, pārastās algas viņiem nav. Viņiem paliek 3-5 gadus Eiropas Savienībā, dažreiz ilgāk. Darba apstākļi ir bīstami, cilvēki pat iet bojā vai tiek savainoti, īpaši celt, celtniecības sektorā. Uh, 2014. gadā mums bija eh, vairāki drošības pasākumi spēkā, jo Ziemeļkorejas valsts pat negribēja nodrošināt eh, šos cilvēkus ar eh, piemērotu darba apģērbu. Tagad situācija mainījusies, bet tomēr ir sarežģīti, jo viņi strādā profesijas, kuras ir bīstamas un Te arī notiek šis represīvās uh, sistēmas eksports no Ziemeļkorejas uz Eiropas Savienību. Mm, šīs uh, Ziemeļkorejiešu grupas uh, nedzīvo Eiropas demokrātijas apstākļos, bet turpina dzīvot Ziemeļkorejas diktatūras apstākļos. Un, um, nu, viņam jābūt pilnīgi lojāliem šim režīmam, atpakaļ mājās. Viņiem jāpaliek grupā, viņiem jābūt saliedētiem, viņiem nekad, viņi nekad nedrīkst protestēt, viņiem jāpakļaujas šai eksploatācijai. Un, kā es teicu, viņi strādā 12-16 stundas dienām. Un, teiksim, viņi dažreiz ir metinātāji, dokos vai kuģniecības eh, nozarē, un tas ir ļoti bīstami. Tā ir bīstama profesija, var notikt negadījumi. Cilvēks ir noguris, piemēram, pēc 12 stundām. Un nu, šķiet, daudzi cilvēki no Ziemeļkorejas vēlas doties uz Eiropas Savienību, bet tas arī nav tik viegli, jo viņam jādodas vieniem pašiem, jāatstāj ģimene mājās, sieva, bērni. Viņi kļūst par tādiem ķīlniekiem šeit. Un ja viņi pieteiktu savas tiesības, ka trešo valstu piedarīgie Eiropas Savienībā, teiksim, viņi gribētu izveidot ārotbiedrību vai uh, vai viņi gribētu aiziet prom no šī darba, ko viņam piedāvāt, atcīstu viņu ģimene mājās. Uh, un te tagad es esmu pie trešā punkta. Pastāv pasākumi Eiropas Savienībā, lai apkarotu darba eksploatāciju. Eksploatāciju darba vietā. Un, kā es teicu, šie trešo valstu piedarīgie ir Eiropas Savienībā legāli ar vīzām un darba atļaujām. Teorētiski mm, viss būtu iespējams, praktiski tas ir sarežģīti. Tie ir divi dažādi scenāriji. Pirmais - darba inspektors dara savu darbu pienācīgi, savāc eh, pierādījumus, saprot, ka kaut kas nav labi, netiek ievēroti starptautiskie noteikumi, bet eh, pēc tam darba inspektoriem vienkārši nav varas, lai eh, ietu tālāk. Un uh, ko viņi var izdarīt? Viņi uh, var uh, izrakstīt uh, zīmi par sodu naudu, kas, uh, kas ir niecīga un nekas nenotiek. Otrais scenārijs, ko mēs ieraudzējām pēc pirmā ziņojuma publiskošanas 16. gadā, pēc tam, tam sekoja diezgan liels skandāls, bet uh, bija šis politiskais spiediens uz uh, darba inspektoriem un viņu iestādēm. Un tad mēs sapratām, ka šie cilvēki uh, turpina, uh, ka, viņi, ka viņi tiek eksploatēti un ka tur nekas nemainās. Cilvēki strādā garas stundas, uh, viņam nemaksā slimības uh, pabalstu, ja viņi to pieprasītu, viņus atlaistu, viņiem nemaksā labu algu, 50 eiro mēnesī, nu, vislabākais un viņu soda, ja viņi nav paklausīgi. Un, tas viss turpinājās. Un tomēr tāpat laikā darba inspektoru ziņojumos uh, viss uh, izklausījās lieliski. It kā nekādu problēmu nav. Uh, un kāpēc? Tāpēc, ka šiem cilvēkiem ir legāli saņemtas vīzas un darba atļaujas. Uz papīra viss izskatās ideāli bet šie darba inspektori vienkārši neiedziļinājās uh, un uh, negāja tur, kur šī eksploatācija reāli notiek. Ka principā tika izveidota tāda jauna realitāte. Un īstenībā šo trešo valsts piedarīgo realitāte ir ārkārtīgi skumja un bēdīga. Viņam jādara viss, ko saka darba devējs vai Ziemeļkoreja. Uh, Tā ir eh, šī skumja realitāte, un otra realitāte ir uz papīra, un tur viss izskatās ideāli, jo cilvēki valstī uzturas legāli. Pēdējās 30 sekundes, kas man ir, nu te eh, varbūt pēdējais teikums eh, par vēl šokējošāku perspektīvu. Tagad šīs darba atļaujas un vīzas um, izsniedz valsts parasti Eiropas Savienības valsts, kurā, kurā cilvēki uzturas un strādā, bet eh, esam um, redzējuši ziemeļkorejiešos ar ilgtermiņa vīzām. Un um, līdz ar to ir vēl grūtāk saprast, cik šo cilvēku šeit ir, un ja viņam ir uh, pastāvīga darba atļauja vai uh, uzturēšanās atļauja, un tad uh, viņi vairs uh, uz viņiem vairs neatiecas šis aizsardzības režīms Eiropas Savienībā vai ANO, jo šādu situāciju neviens nevarēja īsti paredzēt. Nu, manas desmit minūtes ir pagājušas. Profesor, eh, Profesor kungs, jūs būtu mierīgi varējis izteikties arī ilgāk. Un vai tagad būs jautājumi Laura? Šķiet, jums būs jautājums. Tas būs pēc tam. Man toties ir. E, jūsu pieminētie ļaudis bija ar legālām darba atļaujām. Jūs sacījāt, ka viņi ierodas uz 3-5 gadu periodu un strādā 12-16 stundas dienā. Es e, šeit gribu to tuvināt ar nosūtīto strādājušo direktīvu, kur pagaida aģentūras var piesaistīt strādājošos no visas pasaules, kā piemēram ekvatoriešu strādnieki, kas ir pieņemti darbā Spānijā. Jūs eh, ļoti rūpīgi eh, stāst, jūs ļoti pamatīgi izstāstījāt visu, bet es gribu zināt, tomēr, kaķi saucot par kaķi, kurā dalībvalstī tas notiek un kur ir dalībvalsts un kur aģentūra viņus ir nodarbinājusi un pieņēmusi darbā. It, it, very, um, Šis ir E, gadījums ar ļoti komplicētu schēmu Ziemeļkorejas kopuzņēmumu ar vietējām dalībvalstīm, kuri nodarbina strādājošos. Un šķiet, ka tās ir mazas e, nodarbinātības aģentūras uz papīra Piemēram, kuģu būvētava nemaksā strādājošiem, bet aģentūrai, kura ir nodarbinājusi šos strādājošos kuģu būvētava, nav atbildīga. Un darba inspekcija savukārt atzīst to par likumīgu. ir šeit jāprasa kādam juristam. Jo tas būtu atkarīgs vai tā ir celtniecības, vai koģu būvis, vai cita firma, bet izrādās, ka viņi nav uh, patiesie nodarbinātāji. Kā mēs uzliekam atbildību rīkojumu devējam un nevis pirmajam vai otrajam apakšlīdzējam. E, tagad uz desmit minūtēm mūsu nākošais viesis tā ir Maija Autagui, kas ir Spānijas arotbiedrības CCOO pārstāve. Esiet sveicināti! Es vēlos pateikties pirmkārt jums par uzaicinājumu piedalīties šajā sanāksmē un jau iepriekš gribu ziņot, eh, ka pirms runāju par specifiskām darba un nodarbinātības jomām ar augstu eksploatācijas risku gribu. Un lai jūs labāk varētu izprast šīs lietas, tad, kad mēs runājam par konkrētām jomām, jo, diemžēl, Ekonomiskās krīzes sekas, stingrās taupības politikas ir izraisījušas nopietnu spiedienu strādājošajiem, radot augstu bezdarba līmeni, augstu risku līmeni zaudēt darbu, un tas ir novedis pie vispārīgas darba apstākļu paslak, pasliktināšanās. Strādājošie tiek pakļauti nedrošības darbā režīmam, un darba nestabilitātei. Protams, kā krīzes sekas nav visur viendabīgas, bet ir daži vieglāk un mazā ievainojami profili, kas ir imigranti, ilga laika bezdarbnieki, sievietes jaunieši un maz kvalificēti strādājošie. Šeit gribu atzīmēt arī, kā dzimuma plaisa pēdējos gados mums liek domāt, ka daudzos, daudzās vietās eksploatācija ir ar sievietes sēģu. Mēs zinām, ka eh, tas attiecas uz mm, māju sargiem, Eh, viesnīcu strādājošie, turisma strādājošie, eh, eh, mājkalpotāji saskaņā ar statistikām ir ar vislielāko eksploatācijas risku. Šeit mēs redzam, ka ir runa par vismazāk atalgoto darbu, ir desmit gadu laikā uh, alga samazinājusies par 22%. Tāpat es gribu pievērst uzmanību pagaidu darbam, kas ir šobrīd 27% no visiem strādājošiem Spānijā ir vislielākais to skaits 17. gada otrajā pusgadā Eiropas Savienībā vidēji bija 14% pagaidu darbā strādājušo, praktiski puse no tā, kas ir Spānijā. Protams, uz kādu laiku tas var, kāda, tas var pastāvēt, bet ne tik izteiktā veidā. Turklāt terminēto darba līgumu skaits ir saīsinājies Eh, vidēji pār 50 dienām. Nedrošība darbā skar praktiski visas mūsu sabiedrības ekonomiskās un sociālās struktūras, turklāt arī to ietekmē trūkumu mūsu labklājības valstīs. Un tagad šī nedrošība skar arī tos, kas ir labāk sagatavoti e, izglītības ziņā Taiskaitā personas no agrāk tā dēvētās vidusšķiras, kur parādās jauni profili ar jaunām prasībām informātikā un inženierijas jomā. Kā to visu izskaidrot? Viens no aspektiem ir saistāmas ar to institucionālo arhitektūru, kur mūsu darba attiecības un darba reformas ir ietekmējušas šo veidu, kā ir ietekmēts kolektīvo sarunu modelis, un tas ir noticis trīs veidos tas veids, kā uzņēmums var nepiemērot koplīgumā noteikto, otrkārt, tāpēc, ka e, koplīgumu vissvarīgākais aspekts ir to piemērojamība konkrētajā nozarē un kas izraisa šo parādību. Uzņēmums koplī, koplīguma piemērošana nozīmē to, ka mēs nonākam pie kopsaucējā, kas ir algu samazinājums attiecībā pret eh, koplīgumā noteiktajiem un tālāk, ja mums ir jārunā par konkrētu gadījumu, eh, kas uh, bija vērojams viesnīcu sektorā, kas ir viena no, no lielām jomām, kurā ir daudz strādājošo Spānijā, kurā ir radikāli mainījušies darba apstākļi, un tie ir ļoti tuvi tagad eksploatācijai. Skaidrojot par uzņēmumiem un to saucamu outsourcingu, kas uh, ir jauns organizēšanas veids, kas deva iespēju uzņēmumiem nolīgt citus pakalpojumus Eh, no eh, tos, kas bija izmantojami galvenajā uzņēmumā, tādus kā apkopes un citus. Šobrīd mēs redzam, ka tādā veidā tiek eksternalizētas pat eh, pamataktivitātes uzņēmumam, tā kā finanses, mārketings un citas. Tomēr šīs eksternalizācijas attiecības vienmēr bija ar zināmus uh, sasaisti ar nozari tādā veidā, ka eksternalizētājs uzņēmums bija ar citu darba koplīgumu, kurā bija atrunāti nosacījumi par to, ka tie būs tādi paši kā pamat uzņēmumā. Tomēr parādoties multipakalpojumu uzņēmumiem, kas ļoti bieži piedara vai ir saistītas ar pagaidu darbu, nereti sāk, eh, parādījās šādu daudz uh, veidu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi un tas noveda pie mazākas strādājošo aizsardzības. Tādā veidā ap eh, pusotru miljonu strādājošo Spānijā palika bez koplīguma sešu gadu laikā viena no šo multiservisu uzņēmumu uh, priekšrocībām konkurētspējas ziņā bija tā, ka mūs, uh, tās neatbilst mūsu uh, koplīgumu izveidotajiem modeļiem. Un tādējādi vairums šo uzņēmumu nepiemēroja nekādu koplīgumu. Tālāk Viens no koplīguma aspektiem ir noslēgt eh, koplīgumu šāda veida uzņēmumam, kur uzņēmuma prioritāte ir noslēgt pašiem savu koplīgumu. Savukārt šeit vienīgais bija pasliktināt darba apstākļus, tai skaitā atalgojuma līmeni šajos multiservisu uzņēmumos. Turklāt tiek nomainītas kādreizējās pagaidu darba aģentūras, kur eh, bija pienākums piemērot tos pašus darba nosacījumus, ko pamatuzņēmumā, lai varētu aizpildīt šo tukšumu, parādās multiservisa aģentūras, kas var apiet noteikumus. Un tāpēc mēs uzskatām mm, par nepieciešamu atgūt zaudētās darba tiesības un izveidot kvalitatīvas darba vietas uh, lai varētu nodrošināt labklājību un algu pieaugumu. Paldies! Merci, madame. Paldies! Arī jūs varējāt izteikties nedaudz eh, plašāk, bet eh, nebažieties, jo jūs eh, ceļojāt tālu ceļu, pakreis no jums Eh, sēž parla, eh, parlamenta deputāta asistenti, grupu asistenti, kuri ļoti rūpīgi klaus, uzklausa jūsu sacīto, pat ja deputātu zālē noklāt, un pa labi no jums jūs redzat komisijas pārstāvis, kur tieši tāpat ļoti rūpīgi klausās jūsu sacīto. Un it īpaši, un es piemirsu un atvainojos. Uh, Mēs redzam arī nosūtīto eh, strādājošo direktīvas vienu no autoriem, eh, jo tā ir vēl viena problēma, un mēs redzam arī to, ka eksploatācija nebeidzas ar strādājošo nosūtīšanu. Tālāk vai būs jautājumi? Nē, jautājumi būs beigās, toties man tāds parādīs, man tāds būs, pareizāk sakot, komentārs. Jūsu izklāstā es eh, uzklausīju sacīto par sieviešu e, eksploatāciju, jo brīdi man likās, ka sievietes dodas uz darbu ne tikai tāpēc, ka tās vēl strādāt, bet tam ir vajadzīga nauda, un mēs e, uz, e, pie mums ierodas Elizabete Morēna Šarķie, kas ir koordinātori nosūtīto strādājušo direktīvai, un no jūs sacītā šķiet, ka Eiropas Savienībā pastā veidojas nedrošība tajās jomās, kur ir mobilitātes jēdziens, kas ir viens no vadošajiem eh, motīviem sieviešu eksploatācija, tas man šķiet kaut kas eh, šausminošs. Es ar to nekādu nevarēšu samierināties. Varbūt jūs uh, varat paskaidrot sīkāk. Ļoti labi, ka jūs uh, pieminat šo jautājumu, jo tas ir viens no maniem specializācijas tematiem, kas ir sieviešu situācijas analīze darba tirgu un tie aspekti, kas uzņēmumos palīdz nodrošināt līdztiesības principu ir pieņemts 2007. gadā līdztiesības likums, kas ir ar eh, vidējiem rezultātiem. Nevaram tos nosaukt par lieliskiem, lai gan mēs piedzīvojam intensīvu ekonomisko krīzi. Bet tie ideoloģiskie principi, kuri regulē mūsu sabiedrību, šī ir viena no jomām, kas ir palikusi otrajā plānā saistībā ar cita, attiecībās pret citiem jautājumiem, kas varēja šķist prioritārāki, bet tomēr visi rādītāji darba tirgu ir ar dzimumu perspektīvu, kura skaidro no sākuma līdz galam to, kāda ir sieviešu eh, vieta ne tikai darba tirgū, bet viscaur sabiedrībā. Un, ja mēs runājam par šiem aspektiem, atsevišķos kolektīvos, kā arī ir ar eksploatācijas risku, tādi ir tāpēc, kā tie ir sieviešu kolektīvi. Pārēja, jo, ja tā nebūtu, tad viss pārējais eh, uzņēmuma aud audums būtu darbojies, uzņēmuma tīklojums būtu darbojies savādāk jo nereti netiek atzīts kvalifikāciju uh, un kompetenci un prasmju līmenis, uh, kas ir uh, līdzvērtīgs. To tas ir viens no aspektiem, ko es saucu par plaisu starp dzimumiem. Varbūt jums ir vēl detalizētāks jautājums par šo tēmu, tad es labprāt uz to atbildēšu. Paldies! Un tagad atkal vēl uz desmit minūtēm vārds Dēriņkungam, kurš ir pamatiesība aģentūras vīnē eh, pētnieks. This one. Sorry. Um, first of all, many thanks. Pirmkārt, liels paldies, ka ielūdzāt mani šodien uz šo sanāksmi. Tā ir tiešām lieliski iespēja jums prezentēt mūsu darbu. Mēs nekadā veidā uh, neesam satraukti par to, ka uh, zālē nav daudz cilvēku. Mums ir prieks, ka tie, kas ir, ir interesēti šajā jautājumā, un tāpēc ir svarīgi par to runāt. Mēs uh, pētējām, esam pētījuši tādas ekstrēmas darba eksploatācijas formas jau kādus piecus gadus. Runāšu par to, ko mēs eh, runājam, eh, par to, ko mēs saucam par seleks, par uh, ārkārtēju eksploatāciju. Tas nozīmē, ka, uh, kas ir, ka tie ir pietiekami uh, skarbi eksploatācijas piemēri, ko varētu arī sodīt krimināli. Uh, ir, protams, juridiskais pamats mūsu eh, darbam, kas ir pamatiesību harta, kur no vienas puses ir aizliegums eh, piespiedu darbam un verdzībai, un arī tiesības uz pienācīgiem darba apstākļiem, kas ir 31. pantā. Un papildus tam ir ļoti svarīga sekundārā likumdošana, kas ir spēkā. Es tam neiedziļināšos, ir ļoti daudz šādu likumdošanas aktu, uh, sākot ar eh, nosūtīto darbinieku direktīvu, upurtiesību likumdošanu un arī darba stundu reģistrācijas noteikumiem, eh, kas mums eh, ir izrādījies īpaši svarīgi, ir, nodarba, ir darba devēju sankciju direktīva. Tur ir piesnākums dalībvalstīm kriminalizēt zināmas uh, formas, kas ir īpaši eh, eksploatatīvas darba spēka eksploatācijas formas, un tur ir definīcija, ko tas konkrēti nozīmē šā, šies, eh, šī ārkārtējā darba ņēmē eksploatāciju. Un te ir atsauc uz cilvēka cieņu. Tās ir tātad darba spēka eksploatācijas formas, kas pārkāpj cilvēka cieņu. Jā, mēs eh, pirmkā, pirmo reizi šo ziņojumu uh, publicējām. Tas bija pirmais mūsu ziņojums par uh, ārkārtēju darbspēka eksploatāciju. Tas bija balstīts uz 660 intervijām. Eksperti uh, tātad aptaujāja cilvēkus, uh, un tur bija arī 217 pētījumi par konkrētām lietām. 24 fokus grupas bija, un tur tika pētīts dažādas situācijas. Uh, Viena lieta, ko es gribētu uzsvērt no paša sākuma, ir šī te galvenā problēma, uh, kur mēs konstatējām, ir šī plašā nesodāmības situācija, proti uh, ekstrēma uh, darbspēka eksploatācija ir jau uh, kriminālos apmēros un daudzkārt tas notiek, bet neviens netiek sodīts. Un šīs nesodāmības iemesli ir trīs, kā mēs konstatējām, un tie ir uzskaitīti šeit. Uh, Tas ir efektīva monitoringa trūkums, proaktīvas izmeklēšanas trūkums no policijas puses un arī e, mērķiecīga upura atbalsta trūkums, proti netiek mudināts cilvēkiem sūdzēties policijai par šādiem gadījumiem. Pirmajā ziņojumā mēs uzsvērām tos sektorus, kuros ir īpaši augsts risks eh, darbspēka eksploatācijai. Šeit tos redzat, protams, burti ļoti nelieli, to nevar izlasīt. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, būvniecība, um, tālāk eh, izmitināšanas nozara, eh, tātad viesnīca, tad ir pakalpojumu joma, maisaimniecībā strādājošie, ražošana. Uh, Eh, zināmas jomas, piemēram, pārtiks apstrādes eh, rūpniecība eh, bija diezgan pārstāvēta šajos lietu pētījumos, kas mums bija. Tātad mēs uzskaitījām tās jomas, kurās konstatējām īpaši daudz tādas ārkārtējas eksploatācijas gadījumu īpatsvaru. Tagad mēs noslēdzam otro pētījuma kārtu. Uh, kas rezultēsies ar trim publikācijām. Pirmkārt, par mārsaimniecībā strādājošajiem. Un tas jums elektroniski ir izsūtīts šis dokuments. Otrs ziņojums pievērsīsies galvenokārt tam, kā tiek veiktas pārbaudas darba vietās, kā tas viss tiek organizēts. Un man jāsaka, ka um, tās nav īpaši mērtiecīgas šīs pārbaudas un objektīvas. Un šis ziņojums uh, Eh, tiks publicēts eh, septembrī un nākamā gada sākumā otrā daļa. Šajā fāzē mēs intervējām strādājošos. Un pirmajā fāzē, pirmajā posmā mēs um, intervējām eksperts, kas strādā šajā jomā, un tagad mēs intervējām strādājošos, piemēram, eh, pirmais pētījums, kas tagad tika publicēts, bija par mārsaimniecībā strādājošajiem mājkalpotājiem. Tātad tā bija 51 intervija ar eksploatētajiem eh, strādājošiem, kas strādāja tieši mājkalpotāju jomā. Un šajā attēlā jūs redzat tās dalībvalsts, kas bija iesaistīts otrajā posmā pētījumā. Un eh, eh, pirmajā posmā bija 21 dalībvalsts un otrajā tikai 8. Otrais pētījuma posms, kā jau es teicu, apkopo informāciju no eksploatētajiem strādājošajiem. Tur tiek iekļauti ļoti dažādi strādājošie, tātad nosūtītie darbinieki, sezonas strādnieki, mājkalpotāji, ES eh, darbinieki. Mums ir liels skaits eh, darba spēka uh, migrācijas, tātad migrantu, piemēram, no Polijas uz īriju, tātad es ietveros šādi strādājošie. Visa šī pieredze, visas intervijas bija ar um, darba ņēmējiem, kas tika eksploatēti no 2013. līdz 2017. gadam. Šie ir to izcelsmes valstu uh, Uh, karte, no kurām nāca šie eksploatētie strādājošie un ar zīlu ir atzīmēts ēst dalība valstis. Kas tad uh, bija tas, kam mēs uh, pievērsāmies galvenokārt? Mēs vēlējāmies identificēt riska faktors, lai labāk saprastu, kādi ir tie faktori, kas veicina darbspēka eksploatāciju uh, un kas savukārt ir saistīts ar to, kā būtu jāorganizē eh, pārbaudas darba vietās, lai um, īpaši pievērstos šīm riska zonām, riska jomām, un mēs arī intervējām strādājošos attiecībā uz to, kas viņuprāt būtu jādara atšķirīgi un kas uh, būtu viņiem vērtīgs kā atbalsts, uh, lai viņi varētu ziņot par šiem gadījumiem policijai. I now turn Tagad pievērsīšos eh, šīm eh, pirmajam dokumentam, ko publicējām pagājuši piekdien par eh, mājas saimniecībā strādājušiem mākalpotājiem. Mēs konstatējām, ka mājakalpotāju vidū ir īpaši smagas eksploatācijas formas, proti no 51 strādājošā, ko mēs intervējām no šī sektora, Daudzi saskārās ar nievājošu un pazemojošu attieksmi, eh, kas pārkāpj cilvēku cieņu. Daudzi saskārās ar ļaunprātīgas izmantošanas formām, arī seksuālo izmantošanu, arī fizisku vardarbību um, no um, darba devējiem, bet tas nav tipiski. Uh, tad nevar šeit domāt par piespiedu darbu. Uh, kā darbu, kas tiek veikts draudu iespējā, bet tad, kad mēs runājam par mājkalpotājiem, tad tomēr uh, konstatējam arī šīs smagās ļaunprātīgās izmantošanas formas. Protams, ir garas darba stundas, uh, neapmaksāts um, nedēļas nogalēs darbs, ir uh, darbs septiņas dienas nedēļā, ir ļoti zemas algas. Tas ir tas, ko mēs konstatējam visās jomās, kur ir uh, um, eksploatāciju, jo īpaši virsstundas, kas netiek pienācīgi apmaksāts, bet uh, tas nav uh, kaut kas, kas skar tikai mājkalpotājs. To mēs konstatējam uh, arī citās jomās, bet uh, mājkalpotāju jomā ir tas, ka viņi ir bieži vien pilnīgā darbdevēja kontrolē, uh, un daudzkārt daudz, kad, uh, daudz tas iet vairāku gadu garumā tā. Uh, Mūsu uzdevums ir ne tikai veikt pētījumus, lai uzzinātu, kāda ir situācija, bet mēs arī sniedzam ieteikums tiem, kas varētu kaut ko mainīt un rast risinājumus. Šeit vienkārši uzskaitīšu vairākas vienkāršas lietas, ko varētu darīt. Piemēram, mēs konstatējam, ka nav pienācīgas darba vietu pārbaudas. Tās būtu jāorganizē. Un uh, būtu arī labi, ja dalībvalstis ratificētu pa maisaimniecībā strādājošo konvenciju. Tas būtu pamats uh, atļaujas sniegšanai, lai veiktu uh, pārbaudas darba vietās. Tātad daudzās dalībvalstīs uh, vai nu nav neviena, kam tas būtu uzdevums veikt pārbaudas mājasaimniecībās, vai arī nav pilnvars veikt šādas pārbaudas, ja attiecīgā um, dzīvokļu mājas īpašnieks nepiekrīt. Kā mēs konstatējam, tad uh, riska faktors ir arī uh, tas, ka ļoti maz iespēju ir sniegt atbalstu upuriem. Mums ir vajadzīgs mērķiecīgs atbalsts uh, upuriem daudzās citās uh, um, noziedzības jomās ir šāds atbalsts upuriem, piemēram, um, bērnu seksuāla izmantošana un tā tālāk, bet šajā jomā, kad ir darba uh, spēka eksploatācija, tad nav tāda. Šī ir ļoti sarežģīta joma, gan juridiski, gan uh, faktoloģiski raugoties. Tas nozīmē, ka mums būtu vajadzīgi labi aprīkoti uh, un labi apmācīti pa, um, atbalsta dienesti uh, šajā jomā upuriem. Viens riska faktors ir tāds, ka daudzi uh, strādājošie, kas ir eh, mājkalpotāji, bieži vien nezin, kādas ir viņu tiesības, eh, nav informēti par to, kur var saņemt informāciju, un es domāju, ka eh, mājkalpotāju informēšanā būtu arī svarīgs solis. Un es drīz noslēgšu, kaut gan esmu jau pārtērējis savu laiku. Jā, strādājošie zināmās uh, Eh, jomās ir eh, tādi, kas saskars ar īpašu risku. Mājas saimniecībā strādājušie ir tā joma, ko jau minēju. Es domāju, ka um, šai reakcijai ir eh, jāiekļaujas likuma normās un jāņem vērā šo, šī sarežģītā juridiskā situācija, ko no empiriskās uh, pētniecības pieredzes mēs zinām, mm, kāds ir arī um, padomi, kāda ir padomi no um, nozarē strādājošiem. Tas viss ir ļoti svarīgi un svarīgi ir atšķirē, atcerēties arī to, ka uh, ir jādod iespēja eksploatātiem strādājošajiem um, vērsties policijā, stāstīt par savu pieredzi. Um, lai viņi varētu atgūt nesamaksāto algu un saņemt arī kompensāciju, kas viņiem pienākas. Un galu galā būtu uh, jādod iespēja eksploatētajiem strādājošajiem um, vērsties tiesā un saņemt taisnīgu uh, kompensāciju. Paldies jums! Paldies, uh, Deringa kungs! Man ir jādodas prom, jo jādodas uh, uz tēru komiteju, vai Agēs kundze varētu turpināt vadīt uh, sanāksmē. Jā, un ja kādam būs jautājumi, došu viņiem vārdu. Tas tiešām ir iespaidojoši, kas gandrīz šokējos, ir šī te uh, nelabvēlīga attieksme, nesodāmība, um, uh, mājkalpotāja eksploatācija. Jūs ļoti labi definējāt šos skartos sektors, jūs runājāt arī par dalību valstīm. Un man šķiet, ka vairāk jūs runājāt par rietumu valstīm nekā austrumu Eiropas valstīm. Un uh, tur, kur. Uh, Tātad jūs runājat par šīm te iztaujātajām personām, uh, Es nesapratu īsti, cik cilvēki tika aptaujāti un arī par šo statistiku. Vai jūs varētu par to pastāstīt vairāk? Es atsaucos arī Brukerkunga teikto, proti, ka darba inspekciju kapacitāte ir nepietiekama, lai efektīvi iejauktos. Varbūt komisija to varētu ņemt vērā, ka um, darba inspekcijām ir jādod lielāks iespējas uh, šo situāciju labot. Paldies! es jūs uzklausīšu, un tad pēc tam man jādodas prom. Jā, ja es varu uzreiz vienkārši atbildēt uz to, jā, protams, pārbaudas darba vietā, inspekcijas ir izšķirīgi svarīga lieta. Tam ir jādarbojas, jo ja šis pirmais solis netiks spērts, tad pārējos soļus arī nevarēs spērt, un šī iemesla dēļ mēs arī turpināsim pievērsties šim jautājumam, un jau minēju, ka septembrī mēs publicēsim nelielu ziņojumu, kas ļoti konkrēti runās tikai par to, kā organizēt pārbaudas darba vietā, lai uh, inspektori varētu arī atklāt un identificēt situācijas, kurās ir krimināli sodāmi pārkāpumi, eksploatācija, kam kaut kam ir jāsaka. Un šeit, protams, ir ļoti svarīga sadarbība starp darba inspektoriem, uh, policiju un uh, prokuroriem ir ļoti svarīgi, kā tiek organizēta šī sadarbība starp eh, šīm dažādajām eh, valsts iestādēm. Laura. Laura. Bien, merci beaucoup. Et... Paldies, un tagad dodu vārdu Giuseppem Juliano. Eh, merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izteikšos savu mūsu dzimto valodu, itāļu valodu, tā kā tāda iespēja ir. Es vēlētos izmantot iespēju, jo e, tas bija e, aspekts ļoti jūtīgs. Jūs sacītajā, kurš deva iespēju runāt par piespiedu darbu, un es gribētu runāt par atsevišķiem specifiskiem atzinumiem, uh, ko esam sagatavojuši, lai piedāvātu komisijai mūsu viedokli, bet visi iepriekšējie runātāji, taiskaitā kolēģe Amajota Vegina no strādnieku komisijām ja jūs pārstāvat arotbiedrību pasauli vai darba devēju pasauli, visas visas organizācijas, kuras pārstāv pilsonisko sabiedrību, tad visos gadījumos mēs aptveram, kā pastāv šie starpnieki, šie savedēji, šie uh, kuri ir ar ļoti smagu nopietnu lomu. Un pat jā, klātesošo deputātu skaits ir neliels, tad es tomēr ceru, ka visi šie jautājumi tiks piedāvāti vi, viņu uzmanībai, un Eiropas parlamentā ir jāveido spēcīga alianse, lai darba aizsardzība. Lai arī atbalstītu konsultatīvo darbu, kuru veids ekonomikas un sociālo lietu komiteja Eiropas Savienībā. Jo mēs pārstāvam ekonomikas uh, dzīves spēku un runāt par piespiedu darbu, tas kaut kur ir pilnīgi absurdi, par ko tad mēs runājam. Mēs atsaucamies visu laiku uz PTO uh, eh, konvencijām, uz, um, uz eh, dar darba organizācijas uh, konvencijām. Mēs zinām, ka uh, konvencijas 25 un 29 attiecas uz piespiedu darba izskaušanu, bet mēs arī zinām, ka 29. konvencija ir pieņemta 56. gadā. Un mēs zinām, kas uzspieda šo piespiedu darbu. Kas tad notiek šobrīd? Šis piespiedu darbs ir pārceļojis uz privātiem uzņēmumiem, un tas ir migrācijas, globalizācijas rezultāts un arī rezultāts tai globālajai dimensijai, kur ir iegūst organizētā noziedzība. Un tā ir nonākusi līdz Eiropas valstīm. Mēs esam sagatavojuši ekonomikas sociālo lietu komitejā atzinumu eh, ārēju attiecību sekcijā atzinuma numur 329. Kā deputāti jūs radīsit veselu rindu ar specifisku dokumentāciju, eh, lai vērstos pret piespiedu darbu. Taču kopsavilkumam mēs esam skat, izskatījuši Pasaules darba organizācijas konvencijas un mēs konstatējam, ka 2011. gada direktīva varētu kļūt par papildu eh, protokolu 29. darba organizācijas konvencija, tātad, kad mēs runājam par, piemēram, cīņu pret cilvēku tirzniecību, par uh, cietušo aizsardzību, par uh, kompensācijām, par vēršanos pret uh, cilvēku pārvadātājiem. Un mēs transponējam šos aspektus Eiropas tiesībās. Ja Eiropas parlaments ķertos pie šīs iespējas 29. konvencijas pielikumā iekļaut 2011. gadā Eh, leģislatīvo tekstu, ja parlaments par to runā ar, ar komisiju, tad parlamenta funkcija vairs nav tīri konsultatīva, bet gan ir jau daudz tālajošāka. Tagad mēs runājam par industriju 4.0 ministra Šoible, piemēram. viņa sacītais izskan Davosā runājot par, ja, par diviem miljoniem eh, darba vietu industrijā 4.0, bet 7 miljonu zaudējumu. Un tā tad tīrais zaudējums 5 miljonu darba, ir 5 eh, miljonu darba vietas, un tas vieš šausmas visā strādājošo uh, pasaulē. Taču patiesā problēma ir tā, ka vēl aizvien ir 80 miljoni bērnu, kuriem ir jāstrādā. kuriem ir jāstrādā verdzības apstākļos. Un visas jau piesauktās analīzes, kuras nosauc iepriekšēji runātāji. Visi šie pētījumi ir ar neapstrīdamiem skaitļiem, bet Eiropas Savienības vērtība ir rīkoties un nevis ieslīgt eh, inercē. Tad, kad mēs nācām klājā ar priekšlikumu, komisija to saņēma ik pa pusgadam komisija sagatavo pētījumu, un tad mēs redzam, ko komisija ir ņēmusi vērā no mūsu atzinumiem. Bet eh, tas nav pietiekami, tiek 80% mūsu atzinumu tiek iestrādāta Eiropas Savienības likumdošanā. Un lai to visu padarītu īstenojumu un pragmatisku, ir jāveic politiska darbība. Mēs dzirdējam atzinumu pār nedeklarētu darbu, pār migrantu tiesību aizstāvību, pār, cī, pār nelikumīgu darbu, pār darbu privātajā sektorā, pār iemaksām sociālajā sektorā Uh, fonda, bet pietrūkst viengabalainības starp visiem šiem atzinumiem un politiskajiem aspektiem. Un to var risināt tikai pateicoties Eiropas parlamenta spēcīgai iniciatīvai runāt par tā saucamo due diligence pār mūsu uzņēmumu sociālo atbildību. Protams, ka to var, bet tad, kā mēs, kad mēs nespējam tikt galā ar migrācijas problēmām, tad, kad mēs nesaņemam vajadzīgās reakcijas no dalību valstīm, tāds eh, strauji pieaug ļoti satraucoša parādība, un ja mēs vēlamies, lai Eiropas sociālais modelis izdzīvotu, ir jārīkojas. Atvainojiet, ja es pie par šo tematu runāju e, pārlieku emocionāli. Bet kad priekšsēdētāji atvainojās par to, ka citu deputātu šobrīd zālē nav klāta, tas man ļoti saviļņoja, jo es būtu vēlējies, lai visi šodien izskanējušie dati tiktu uzklausīti un kļūtu pār tematu politiskai darbībai. Paldies doktoram Juliano, un tagad mēs varam dot vārdu kolēģiem un uzsākt nelielas debatas pār attiecībā uz jūsu sacīto un arī pār tiem datiem, kurus mums sniedzāt un iespēju e, un ieteikumiem tad, kad ir runa par sadarbību starp mums kā likumdevējiem. Un arī mēs redzam, kā ļoti daudz no tā trilogu ietvaros, un tāpat ir jāapzinās, kā institūcija ietvaros ir jāstiprina Eiropas parlamentā darbības. Un tagad es dodu vārdu deputātei Elizabetei eh, Morenai Šarķē. Paldies priekšsēdētāji par šo uzklausīšanu no savas puses. Teikšu, ka esmu ļoti nobažījusies pēc darba pie nosūtīto strādājošo direktīvas par to, ka pietrūkst E, visaptverošu globālu datu. Ir e, daļēji dati, bet cik daudz tajā viss ir sleptā darba? Varbūt mēs redzam Airsberga redzamo daļu, bet ja mēs vēlamies politisku reakciju, tad ir jāiet daudz tālāk. Tajā kā mēs atspoguļojam esošo realitāti. Tieši tāpat kā par nosūtītiem strādājošiem. Mums bija ļoti daudz tuvinājumu, bet nebija realitātes visai situācijai. Šeit ir ievērojams reāli datu trūkums, un tā kā nereti darbs mājās nedodas iespēju uzkrāt visus šos datus, kas būtu ārkārtīgi svarīgi, lai varētu nākt klajā ar politisku reakciju. Un mans pirmais jautājums ir, ko mēs visi kopā varētu darīt, lai šie slēptie dati tiktu izgaismoti un pēc tam tiem sekotu gaidāmā politiskā reakcija, Džuljāno kungs. Nākošais punkts. Es visai vērīgi sakoju dzimumu jautājumam. Mēs daudz darām dalībvalstu ģimeņu līmenī, Eiropas līmenī, lai panāktu vienlīdzīgu izglītošanu meitenēm zēniem. Šodien 71%, 61% diploma diplomēto darbā ir sievietes. Un ja mēs skatām to daļu cietušo nozarēs, kur, par kurām jūs runājat, to ir daudz vairāk. Un šeit ir pats daudz vairāk nekā inversijas sieviešu vīriešu attiecībām, un mēs nevaram projicēt izglītoto sieviešu skaitu uh, pret. Uh, nodarbināto sieviešu skaitu eh, un eksploatēto sieviešu skaitu. Šeit pat nav atbilstības, un mēs nevaram pieļaut šādu atbilstību darbā mājās, piemēram. Eh, visvairāk cietušās ir tieši sievietes. Tāpat ir jāiekļauj bērnu problēma. arī pret bērnu darbu ir jācīnās. Jūs nosaucāt skaitli 80 miljonu bērnu, kas tiek eh, nodarbināti. Tas nedrīkst. Mums slēpt realitāti pār Eiropā notiekošo, jo tad, kad mēs sakām 80 miljonu bērnu strādā, ik viens no mums saka, jā, tas ir citur. Nē, tas notiek arī pie mums. Un tagad mums ir nepieciešama konfrontēšanās ar realitāti. Šis noteiktais perimetrs un nebūs politiskas reakcijas, kamēr mēs ne, nesāksim kaunēties reālo datu priekšā. Un trešais punkts. Tas attiecas uz faktu, ka tā kā sistēma, šī sistēma ir slēpta, nevaram izmantot nekādu protekciju, pat ja juridiskā ziņā ir tā vai cita iespēja tajā vai citā dalībvalstī. Tiek eh, nepietiekami izmantotas eh, pasargāšanas iespējas no justīcijas, no policijas puses. Un tieši tāpat es domāju, ka nav nekāda sociālā vide, kur tiek pasargāta šajā jomā. Un darba inspekcija, jā, tāpat par darba inspekciju runājot, to vajag vairāk, bet darba inspekcija Eh, inspekcija kļūst bezspējīga tad, kad ir runa par, starptaut, par darba spēku, kurš darba pārvietojas starptautiski, jo šeit tāpat kā nosūtītajiem strādājošajiem notiek datu neziņošana no vienas dalībvalsts uz citu, un tāpēc es no sirds vēlos komisijas priekšlikumu par Eiropas eh, darba inspekciju, jo šeit ir ārkārtīgi nozīmīgs darba lauks Eiropas Savienībai, komisijai un tā vai citādi. Tie nav nodomi, ko izraisīs politiskā reakcija, bet tā būs konfrontācija ar reālo situāciju. Un tad, kad jūs runājat par uh, uzņēmumiem, es domāju, ka ir tādas eksploatācijas uh, jomas pat Eiropas iekšienē, kas pārsniedz uzņēmumu robežas. Kāda tiek uh, eksploatētas stāvoklis austrumu Eiropas valstīs, no rietuma Eiropas valstu puses. Mēs redzam šo slēpto nosūtīto darba eh, spēku apjomu, un, manuprāt, vajadzētu izmantot plašus līdzekļus, lai mēs varētu nākt klajā ar politisku reakciju gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī, jo mēs viens bez otra galā netiksim. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies kolēģei Morēnai Šarķē, un tagad es dodu vārdu Havi Lopesam uz, eh, ja vēlaties, piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums attiecas uz jūsu vispārīgajiem komentāriem un it īpaši uz iespēju šobrīd Eiropas. Uh, parlamentam un Eiropas Savienībai noteikt minimālo ietvaru darba apstākļiem, kā jūs visdrīzāk to zināsit. Sociālo tiesību pīlāri iekšienē. Tas tika nesen apstiprināts, precīzāk pagājušā gada eh, rudenī mēs sākam strādāt pie leģislatīvajiem tekstiem, kuri pamazām parādās, un jau rīt šajā pašā zālē mēs runāsim par šiem jautājumiem. Būs runa par darba apstākļiem, kas ir kā iespēja, lai varētu regulēt visas šīs kaitīgās parādības, ko mēs redzam darba tirgu, atipiskie darba līdzekļi, nedrošības pieaugums Eh, plat, darbs platformās, neregulētais darbs, eh, neīstie pašnodarbinātie un tā tālāk. Vesela rinda dažādu kategoriju, kas ir avots neskaidrībām, nedrošībai, un no šejienes izriet eh, daudz nopietnākas problēmas jau un izmantojot šo iespēju, kāda jūsuprāt ir iniciatīva un kos, kas mums būtu jādara, lai mēs varētu pret šīm parādībām nākt klajā ar skaidru priekšlikumu, um, par kuru parlaments lemtu tuvāko mēnešu laikā. Otrkārt, mans jautājums attiecas uz vienu no rīkiem, kas tika izmantots 20. gadsimtā, lai varētu līdzsvarot darba attiecības, ir koplīgums arī. Um, Tāpat izskanēja nepieciešamība palielināt starba algas, un viena no svirām ir kop, uh, koplīgums. Mans jautājums izskanēja tāpēc, ka mēs runājam par darba reformām, un mēs vērojam darba reformas praktiski viscaur Eiropā, kas ir vājinājušas mūsu koplīguma iespējas. Kā mēs atjaunosim tādu rīku, kas bija paredzēts? Uh, darba algu noteikšanai un turklāt apzinoties, ka ir nepieciešams tās palielināt un kā mēs to izmantosim vai kā mēs to koriģēsim un stiprināsim vietās, kur uh, šis rīks nedarbojas vai parādās jauni uh, darba attiecību veidi. Grazie al collega Lopez. Paldies kolēģim Lopesam. Un pirms es pati izteikšos, kā jau arī Emplu komitejas deputāte. mani arī aizkustina eh, šī uzklausīšana un eh, tas, ko esmu dzirdējusi no kolēģiem, tad noteikti izmantošu man atvēlēto laiku. Un tiešām prieks, ka Empel komitejas vārdā mēs varējām uzklausīt um, um, Union Provençal uh, pārstāvjus, uh, kas pie mums ieradās uh, pēc kolēģa Didie ielūguma. Uh, Šie viesi tagad ir uh, zālē, un uh, es vēlos viņus sveikt komitejas vārdā. Tiešām prieks jūs redzēt, un jūs varat justies kā mājās, jo Eiropas parlaments ir visu Eiropas pilsoņu mājas. Es aicināšu komisiju izteikties par šīs dienas tēmu. Doto Pereira, eh, tūlīt došu vārdu, bet eh, pirms tam izteikšos pati. Darīšu to diezgan īsi. Kā teikts, tas, ko dzirdēju, mani aizkustināja. Es atceros eh, tieši pēc ievēlēšanas pirms četriem gadiem mēs tikāmies Empul komitejā. Un es toreiz lūdzu izteikties par kādu problēmu Itālijā. Tur pastāv tāds tā kā piespiedu darbs, gandrīz tāda verdzība, verdzības apstākļos. Un es atceros, bija grūti kolēģiem saprast, par ko es runāju, un arī pārtulkot to adekvāti. Tiešām tāda diezgan neierasta problemātika bet uh, problēma ir izplatīta un skar ne tikai Itāliju, bet arī daudzas citas valstis. Bieži to asociē tikai un vienīgi ar lauksaimniecību, kas varbūt ir visvairāk skarta. Tur šie cilvēki tiek savarvēti un eksploatēti, bet uh, arī celtniecība sanācijas sektors, eh, arī ekonomika. Tas viss eh, ir sektori, kur eh, šāda eksploatācija arī ir iespējama. Tur atrodas šāda auglīgā augsne šāda veida mm, savarbēšanai. Un šādā veidā tiek nodarīta liela ekonomiskie zaudējumi. Uh, ne, ne tikai pašam sektoram, bet vispirms tiem cilvēkiem, kas tiek eksploatēti. Nu, šie cilvēki nonāk um, bezizējas situācijā, aizvien dziļāk un dziļāk. Šai spirālē sevi atrod un uh, nevar atrast izēju. Mūsu rīcībā esošie dati liecina par to, ka sievietes ir tas, kas eh, vairāk tiek eksploatētas. Tieši sievietes bieži kļūst par eh, darba verdzenēm, tā teikt, un eh, ļoti bieži sievietes tiek eksploatētas arī kā prostitūtas. Arī bērni tiek ļaunprātīgi izmantot jaunieši. Īpaši vasaras mēnešos dažos sektoros. Nodarītais kaitējums ir milzīgs, un um, uh, tā kā pametot akmeni ūdenī, izplatās šie, šie apli ūdenī, tā arī šeit um, ir šī. Šie šī sekundārā ietekme, kas ir milzīga. 800 tūkstoši cilvēku pēc aptuvenām aplēsēm Eiropas Savienībā strādā bez darba līguma. Viņi sapelna 25 miljārdus. Tas ir tas apgrozījums. Tik daudz mums dod nelegālais darbs. Lūk, par šādu apgrozījumu mēs šeit runājam. Un šie cilvēki klusi cieš, par to netiek runāts. Par to runāja kāds iet bojā, piemēram, sieviete uh, aiziet bojā vācot tomātus uz lauka. Uh, viņa nomirst, tāpēc, ka neiztur karstumu, ir pārgurus, un tad pēkšņi visi raksta par šo atgadījumu, visi atceras, ka tas pastāv bet tas fenomens ir izplatīts. Un tas, ko mēs darām, lai to apkarotu, ar to nepietiek. Mēs eh, nevaram apkarot šo situāciju. Mums ir direktīva kopš 2009. Eh, gada, bet nevis tiek īstenots. Gala patārātāji vienkārši netiek pasargāti. Un eksploatātori var turpināt savas aktivitātes. Mēs runājam par uh, algu 20 eiro dienā, bet uh, cilvēks nostrādā 12 līdz 15 stundām. Un jāpadomā, teiksim, kā pudelē ūdens Um, var izmaksāt 3 eiro. Un šie cilvēki, kas um, savērvē um, mm, un eksploatē šos bezpalīdzīgos, uh, gūst milzīgu peļņu uz viņu rēķina. Tas ir um, nepieņemami šie, dar, šie vidutāji ir eh, jāsoda Itālijā krimināla likumā. Tam paredzēts cietumsots 5 līdz 8 gadi un arī 5 līdz 10 tūkstošiem eiro naudas sots eh, eksploatatoriem bet ar to nepietiek tieši uzraudzības pasākumi. Eh, vēl ir diezgan neefektīvi, jāatvieglo arī birokrātiskais noslogojums, kompetentiem iestādēm jāveido taisnīgs, konkurētspējīgs darba tirgus, jāapkaro nelikumīga nodarbinātība. Bieži grūti sameklēt šos upurus, eh, vēl grūtāk kontrolēt situāciju. Vajadzētu vairāk piesaistīt darba inspektorus, vajadzētu viņus vairāk informēt par to, kas notiek, ir ļoti daudz, kas jādara. Tieši sieviešu situācija mūs satricina. Lauksaimniecības jomā aptuveni 15,000 sieviešu, kas tur strādā, tiek eh, izmantotas praktiski kā verdzenes. Ļoti daudz sieviešu strādā dienvidu valstīs šādā veidā, un eh, tas ir interpretējums ļoti vienkārši. Jārīkojas ļoti ātri, lai izskaustu šo fenomenu. Jā. Ja jānotver un jāsoda šie tās augtie darba devēji, un Eiropas līmenī jāīsteno efektīvi īstenošanas pasākumi. Tas no manas puses, un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvjiem vai nu Pereira kundzei. Es, es nezinu, kurš no jums vēlas izteikties. Thank you, Madam Chair. My name is. Paldies. Tad Lārija. Um, mani sauc, es strādāju nodarbinātības un starptautisko lietu direktorātā komisijā. Kolēģi paturpinās, bet, nu, te runa ir par ļoti svarīgu lietu. Vispirms par ziemeļkoriešiem. Tā ir svarīga lieta. Mēs to ļoti apzināmies. Komisija ar dažām dalībvalstīm jau bijusi kontaktā par šo situāciju. Man jautājums profesoram Breikaram, Eiropadome runāja par sankciju režīmu, tad tā kā pieņems aizliegums dalību valstīm izsniegt darba atļaujas Ziemeļkorejiešiem. Pilnīgs aizliegums. Vai šo aizliegumu nerespektē? Vai ar īstenošanu tur ir problēmas? Un vēl divas lietas par uh, mājkalpotājiem un um, tiecīgo direktīvu uh, par mājkalpotājiem. Uh, mēs uh, ierosinām dalībvalstīm ratificēt attiecīgo darba organizācijas konvenciju. Mēs um, Pasaules darba organizāciju esam atbalstījuši, gatavojot šo konvenciju, un uh, mēs aicinām dalībvalstis uh, to ratificēt. E, Eiropas Savienība arī ir zināma kompetence uh, Tā ir viena lieta, bet būtu labi, ja dalību valstis arī to ratificētu. Esam organizējuši sanāksmes ar dalību valstu ekspertiem, lai saprastu, kur tad ir šķēršļi šai ratifikācijai. Notika kopīga sanāksme dalību valstīm un uh, Pasaules starptautisko organizāciju par drošību darba vietā un maisaimniecības darbiem. Tagad runājot par piespiedu darbu un uh, cilvēku kontrabandu. Uh, Arī šeit uh, mēs ļoti atbalstām Starptautisko darba organizāciju. Uh, tur mēs parakstījām arī protokolu par piespiedu darbu 14. gadā. Mēs to parakstījām paši, mēs aicinām dalību valstis to ratificēt, ja tas vēl nav izdarīts. Neizsniebā vairāk par pusi dalību valstu to jau ir izdarījušas, un, un lielākoties uh, pārējās dalību valstis gatavojas ratifikācijai. Šis protokols ir ļoti svarīgs. Un, uh, un ceru, ka tas ietekmēs uh, valsts juridiskās sistēmas. Te mums ir arī uh, šī kontrabandas apkarošanas direktīva, kas arī atbalsta starptautisko darba organizāciju šajā jautājumā. Šādi komentāri un jautājums profesoram Brekeram par ziemeļkorejiešiem. Un tagad Fernando Valaskes paturpinās par iekšējo dimensiju. Priego. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uzsveršu eksploatācijām, darba vietām, kā jau izskanēja, pastāv visās nozarēs, visos sektoros. Mm. Tā mēs arī runājam par nacionālo situāciju. Mēs varam runāt par darbinieku nosūtīšanu. Tāds, kāds ir pārnacionāls elements, kurš parādās spēlē, tas eh, stāvokli vēl apgrūtina. Un, eh, manuprāt, ļoti svarīgi ir nošķirt to, ka tas nav problēmas avots, bet to sarežģīja. Kontrole ir tīri nacionāla kompetence, un tad, kad nāk spēlē kāds pārnacionāls ele elements, tāds kontroli jāveic uzņemšanas zemē, taču ir pietiekami daudz informācijas nepieciešams, ko var rast tikai izcelsmes valstī. Un darba inspektoriem attiecībā uz nosūtītajiem strādājošiem izaicinājums ir sadarbība ar kompetentajām dalību valstu lēmēju iestādēm, kas lietas apgrūtina, bet kuras mēs gribējām darīt iespējams ar 14. gada direktīvu Eh, kur ir direkt, izpildu direktīvā mm, nosūtīto strādājošo jomā, bet kur ir paredzēta vesela rinda pasākumu administratīvai sadarbībai ar dalībvalstīm, lai varētu sniegt atbildes uz uzņemšanas valstu lēmēju iestāžu uzdotajiem jautājumiem. Tas neatrisinās, protams, visas problēmas, bet nosūtīto strādājošo, jo, strādājošo jomā pilnīgi svarīgi ir panākt to, lai abu valstu nacionālās lemēja iestādes sadarbotos. E, Deputāti Morēna Šārķē pieminēja Eiropas darba lēmēja iestādi, e, kuras funkcija būtu uzlabot sadarbību starp nacionālajām lēmējiestādēm, izveidot kopīgas inspekcijas sistēmas un kas būs nozīmīgs devums šajā jomā. Tāpat arī es pieminēšu platformu deklarētajam darbam, jo neret Ļoti bieži mēs runājam, ja mums ir jārunā par nedeklarēto darbu, un šeit platforma, kopš kura jau ir, kura ir samērā nesena, ir devusi savus rezultātus, ir palīdzējusi tuvināt dalību valstu ekspertus un samērā daudz pētījumu ir jau veikts, piemēram, Morēna Šarķiekundze runāja par datu apmaiņu, tāda notiek un notiks, domāju, vēl vairāk nākotnē, un šos elementus, manuprāt, ir būtiski pieminēt. Paldies! Paldies! Mums vēl ir laiks īsai eh, prezentētāju kārtai. Mēs to varam iecerēt, īstenot tādā kārtībā, kā vēlaties, un jums būs katram divas, trīs vairāk minūtes, lai jūs varētu sniegt atbildes uz uzdotajiem vai jautājumiem vai komisijas Eh, komentāriem. Sāksim ar doktoru Giuliano. Tad iesāksim tur, kur es pabeidzu. Es vēlētos izmantot iespēju, lai pateiktos ko komisijas eh, runātājam, es domāju, ka viņš izstāstīja ļoti skaidrus elementus attiecībā uz eh, komisijas apņemšanos starptautiskajiem, starptautisko konvenciju ievērošanā. Eh, jau klātnesošā deputāta runāja par to, cik svarīgi ir piešķirt lielāku atzinību koplīgumiem, kā vienam no iespējamiem instrumentiem, lai varētu labāk risināt tās parādības, kas ir saistāmas ar piespiedu darbu un tam līdzīgām parādībām. Uh, tas darbs, kas ir veicams valstīs, kur ir nelegālais darbs, kas ir jāveic, lai veicinātu bīstamu eksploatācijas formu izskaušanu. Manuprāt, tas ir viens no lielākajiem pilāriem. Tas ir. Pal, vēlos pateikties komisijai, tāpat vēlos pateikties pasvītrot to, cik svarīgs e, notikums mediātisks starptautiskai darba organizācijai, un domāju, ka tas ir nozīmīgs punkts, lai Eiropas Savienība ar savām direktīvām uh, Un pateicoties savām eh, savam veikumam uzņemtos šo nozīmīgo lomu, sagaidot eh, mūsu vēlēšanas. Tā varētu uzsākt jauno mandātu strādājot pie šī tik būtiskā temata, taiskaitā sekojot tam, lai tiktu ievērots sociālais modelis. Dīriņkungs, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, ļoti īsi teikšu, kā modernās pasaules problēmas ir nevis zināšana, bet darīšana problēmas. Pēc vairāk nekā 800 intervijām, vairāk nekā 300 mērķu grupās, domāju, ka mums ir samērā skaidrs uh, priekšstats pār to, kas notiek lauksaimniecībā, ceļu būvē, um, kuģu būvētavās. Uh, uh, mājasēmniecībā nodarbināto vidū. Piemēram, Austrijā ir un policijas rīcībā ir pietiekami daudz rīcības pār notiekošo. Savukārt, Nodokļu eh, inspekcijas pienākums ir tikai sekot, vai tiek nomaksāt nodokļi, un ne, tie neziņo eh, policijai. Darba inspekcija ir nobažījusies strādāt tikai pie tā, lai darba vieta eh, būtu droša un nevis par strādājošajiem. Un cilvēks saka, ja ir vajadzīgi pierādījumi, mēs nezinām, kā tos uh, uzkrāt. Viņi nezin, kā e, uzkrāt šo informāciju, lai tā būtu noderīga policijai un, un e, krimināla vajāšanai. Mums ir jāstrādā pie šiem aspektiem, un es domāju, arī tāpēc nav tiesas lietu un prasību. Un uh, arī otrs aspekts, ka cietušajiem nav piekļuvis justīcijai. Uh, Es domāju, ka tas ir tas līmenis, kur darbības ir jāuzsāk, un kā ir ar valsts iepirkumiem. Piemēram, Grieķijā bija ceļu būvis gadījums, kārtīgs nopietnas eksploatācijas, eh, eh, nopietna eksploatācijas lieta, un nauda nāca no valdības. Lai gan līgumos eh, Eh, nekas nebija teikts par darba nosacījumiem un nebija pamata attiecīgai instancei Grieķijā pieprasīts naudu atmaksāts. Es domāju, ka ļoti daudz varētu panākt ar sociālo brandingu. Nav tādas lietas kā piedienīgs darbs, ir, sociā, ir, ir fair trades bet nav piedienīgi darbam. Ļoti nozīmīga ir sabiedrības apzināšanās par to, ko bērni. Par to, ko cilvēki maksā. Viņi nemaksā par bērnu eksploatāciju. Tāpēc ir ļoti daudz, ko mēs varētu darīt šajā jomā. Paldies! uh, eh, eh, Amajā Otaigvī eh, pilnībā piekrītu tam, ka Mēs esam gādu gaitā uzkrājuši pietiekam daudz leģislatīvo tekstu, bet piemēram, jāredz, kas Spānijā notiek ar zemeņu vācējām, kura 50 tūkstoši ierodas no Mā Mārokas un Austrum Eiropas, lai veiktu šos darbus. Piemēram, Vācijas presi ziņoja, ka bija seksuālas aizskaršanas gadījumi un ir jāmobilizējas, lai mēs šādas lietas nepieļautu. Tomēr, ņem, neraugoties uz visu spēkā sošo likumdošanu, šādas lietas notiek. Tāpat Es saprotu, ka ir personas, kuras neziņo par pārkāpumiem, baidoties zaudēt darbu, jo vai Tāpat arī sūdzības izskatīšanās eh, laiks ir samērā ilgs un parasti līdz tas pienāk strādājošā persona jau atgriežas savā valstī. Mums Tāpat ir jāapzinās, ka nereti seksuālās aizskaršanas gadījumi ir grūti pierādāmi, ļoti delikāti. Tāpēc šajā jomā ir nepieciešams skaidrāka likumdošana. Un gribēju atbildēt Javieram eh, par uzdotajiem jautājumiem, kas man šķita ļoti interesanti. Mēs visi esam aptuveni ar vienu skatījumu, un pasaules, darba pasaule mainās tik strauji, kādos aspektos pirmkārt eh, jēdzienā par to, kas ir strādājošais. Šobrīd eh, priekšstats par strādājošo, par al, eh, algoto darbinieku aizvien vairāk neatbilst tam jēdzienam, kāds, kāds mums bija agrāk, un līdz ar to ir e, grūtības tādā gadījumā regulēt šos jautājumus uzņēmumā, kas, uzņēmumā, kas ir atkāpies no pamatizpratnes. Tāpat tu jautāji, kā uh, eksperts par. Uh, atalgojuma aizvien ir vairāk jāskata, kas ir minimālais atalgojums. Un pie šī jautājuma ir jāstrādā. Un arī pamatienākums, minimālais ienākums, kas ir būtisks politisks jautājums visās valstīs. Un ļoti žēl, kopā ar mums nav deputāti, kur uzdevi jautājumu pār sieviešu eh, problēmām. Pār eh, stāvokli, kāds ir eh, proporcijās starp izglītību ieguvušajiem abu dzimumu vidū un pēc tam stāvokli darba vidū. Mēs redzam, kas mācās, nevis kādu līmeni sasniedz. Mēs redzam, kādas klišejas pastāv par to, kā uh, uh, un par to, kas mums ir jāveic izglītības un darba jomā, lai mēs varētu dot iespēju atvērt savas izvēles kapacitātes, jo tā ir izcelsme visam, un pēc tam tālāk eh, veidojas šī plaisa starp atalgojumu starp vīriešiem sievietēm, un it īpaši ņemot vērā to, ka, ja pasaulē veidojas aizvien globalizētākā ar digitalizāciju tāds, Eh, grūtības meitenēm piekļūt tehniskajiem informācijas līdzekļiem, tam ir jāpievērš lielāka uzmanība. Pretējā gadījumā nākotnē būs jauna plaisa starp vīriešiem un sievietēm šajā ziņā. Paldies! Un noslēgumam vārds profesoram Braukeram. Thank you. Um... Paldies! Es noslēgumā atbildēšu uz jautājumu, kur uzdev komisijas pārstāvi. Tas ir ļoti skaidrs, vienkārši jautājums, un es labprāt atbildētu ļoti skaidri un vienkārši, bet to es nevaru. Es zinu, ka tagad ir uh, direktīva, kas neļauj pieņemt darbā uh, tātad, kas neļauj izdot vairs darba atļaujas Ziemeļkorejiešiem, bet eh, līdz nonācām tik tālu, pagāja zināms laiks. Cik es zinu, tad 2017. Uh, gadā vēl tika izsniegts vīzas un darba atļauj šādiem uh, cilvēkiem. Un tad arī saskaņā ar sankcijām ES un uh, ANO ir uh, uh, šāds te pārējais periods līdz 2019. gadam, kad uh, Ziemeļkoriešu strādājošiem būs jādodas prom. Un cik es zinu, tad vēl visi jautājumi arī nav atrisināti. Uh, bet pastāv reāla problēma ar datiem. Neskatoties uz to, ka mēs trīs gadus šo jautājumu pētām un esmu Eiropas Unības valsts pilsonis, bet man ir ļoti grūti uh, saņemt uh, publiski pieejams man pienākošos datus. Un uh, Es eh, tātad gandrīz jau eh, sūdzēju tiesā, un eh, man pat bija grūti saņemt no savas valsts Nīderlandes imigrācijas datus, vai, piemēram, no Polijas, kurai ir labāka politika, arī no viņiem nevarēja saņemt datus. Un ir vēl viena problēma, ja jūs paraugāties uz situāciju ar no, die, Ziemeļkoreju. Esmu diezgan pārliecināts, ka diezgan droši, ka būs, zinām, sankciju vājināšana, kas nozīmē, ka līdz uh, gada beigām um, Ziemeļkorejiešiem būs atkal iespēja strādāt visā pasaulē, un es, kas atkal novadīs mūs pie vecās situācijas, kurā uh, Ziemeļkorejas strādnieki būs pilnībā atkarīgi no saviem darba devējiem šeit. Es pilnībā atbalstu uh, to, ko teica iepriekšējie divi runātāji, bet ir neliela atšķirība attiecībā uz Ziemeņkorejas strādājošiem. Tur nav nekādas miglēnas situācijas. Mums ir informācija, mēs zinām, kas ar viņiem notiek. Mēs zinām, ka nav uh, darba līguma, ne, nekad tādus neesmu redzējis. Es, mēs zinām, ka viņiem uz viņu vārda nav bankas konta, kas viņiem ir jābūt saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Un es varbūt izklausīšos ļoti naivs, bet. Uh, Manuprāt, tas tomēr ir likumu uh, ieviešanas problēma jautājums. Uh, ieviešot pastāvošo likumdošanu, mums vajadzētu nonākt pie rezultātu, bet realitātē, diemžēl, lietas nav tik vienkāršas. Bet ko esmu redzējis, runājot par uh, vīzu izsniegšanu Ziemeļkorejas strādniekiem, tas turpinās, tas turpinājās vēl pēc tam, kad uh, valdības solīja to vairs nedarīt. Pēc tam tas tomēr ir turpinājies, un tad, kad eh, paraugāmies uz statistiku, mēs redzam, ka viņi to darīja. Man nav, tam nav nekāda skaidrojuma. Es domāju, ka uh, uz šādiem jautājumiem var atbildēt tikai atbilstošās valdības, bet tas ir tas, ko rāda mums statistika. Un vai nu tas ir pretrunā Eiropas direktīvām vai nē, es neesmu jurists tas acīm redzot ir vēl viens jautājums, uz kuru nevar tik skaidri atbildēt, bet zinu, ka neskatoties uz uh, plašsaziņas līdzekļu uzmanību, kas ir pievērsta un jautājumiem, kas tiek uzdoti šeit uh, Eiropas parlamentā, uh, Ziemeļkorejas uh, strādājošo eksploatācija Polijā un citās valstīs ir turpinājusies šo projektu esam noslēguši. Nesmu pēdējos mēnešos bijis tur atkal un pārbaudījis. Tas varbūt ir mainījies var, un ceru, ka tas ir mainījies, bet es nezinu. Bene, questo era l'ultimo inter. Labi, tas bija pēdējais runātājs. Gribētu sirsnīgi pateikties visiem mūsu viesiem un arī citiem, kas izteicās. Paldies ekspertiem, kas uh, mūs, mums izgaismoja šīs uh, tēmas uh, detaļas. Nodarbinātības komitejas sanāksme līdz ar to ir noslēgta. Nākamā sanāksme notiks 28. jūnijā no 9 rītā līdz 12.30 šeit Brīselē. Visiem jauku vakaru un paldies visiem!